Šie kolēģi. Godātie kolēģi, es aicinu ieņemt savas vietas visiem. La séance est reprise. Mēs atsākam darbu. Es vēlētos apstiprināt jums, ka Georgievs kundze ieradīsies mūsu komitejā rīt 11 un viņa mūs iepazīstinās ar komisāru kolēģijā apspriesto un apstiprināto pakotni par uh, īstenojamo politiku un nepieciešamiem pasākumiem imigrācijas jomā. Runājot par darba kārtību, gribu teikt, ka Bet astotā ziņojuma apstiprināšanas mēs izskatīsim astoto A ziņojumu, ko sagatavojas Gardijā Zabalas kundze par sastajiem budžeta grozījumiem 2015. gada budžetā. Un mēs atsāksim grozījumu izskatīšanu tur, kur, to, tur, kur mēs pārtraucām darbu vakar. Uh, un runa ir par ceturto kategoriju. Mums ir divi bloka balstojumi saistībā ar kompromisu. Pirmais ir par atjaunot spēkā eh, budžeta projekta apropriācijas. Kas par? Paldies, kas pret. Atturās, neredzu nevienu. Līdz ar to kompromiss ir pieņemts. Otrais kompromisa bloks Kaspar. Paldies, nolaidiet, kas ir pret, atturas. Arī otrais bloks ir apstiprināts. Tagad pārējām pie at, balsošanas par atsevišķiem grozījumiem. 01, 03, 02. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Noraidīt šie grozījumi. EFDD 79, 83, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. EFDD 79, 84, kas par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk. Budž 44.15 par. Kas atturas? Nē, es atvainojos, kas pret. Kas atturas? Noraidīts. Budž 44.14. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. EFDD 79, 78, kas par pret atturas noraidīts. Budž 44, 71, kas par pret atturas noraidīts. Budž divi buģ 44,72 un buģ 44,73, kas par pret atturas noraidīts, abi divi noraidīti, tālāk buģ divi grozījumi 44,74 un 44,75, kas par pret atturas noraidīts abi grozījumi noraidīti. Budž 44,78 par pret atturas noraidīts. Tālāk budž 44,79, kas par pret atturas noraidīts. Budž 4308 par pret atturas noraidīt. EFDD 7980, kas par pret atturas noraidīts.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 pret, atturas, noraidīt. ENF 8126, kas par, pret, atturas, noraidīt. ENF 8128 par, pret, atturas, noraidīt

Budž 45, 84 par, pret, atturas, noraidīts. Budž 44, 69 par, pret, atturas, noraidīts. Budž 40, 56 par, pret, atturas, noraidīts. Budž 44,81 par, pret, atturas, noraidīts. Alde 80,64 un budž 42,24 par, pret, atturas, noraidīts Um, pārbaudīsim rezultātu. Vai esat ievietojuši uh, iekārtās balti, balsošanas kartītes, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts 16 pār, 14 pret un 2 atturās. Budž 40, 52 par, pret, atturas, noraidīts.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 trīs grozījumi, tagad FEM 60, 22, GOE 73, 23, BUDŽ 44, 86. Kas par šiem? Pret. Pārbaudīsim balsojot elektroniski, sākam balsot. Bon, skatāj kļū. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts, pār bija 14 pret 16 un divi atturējās. Budž 40, 45 par pret atturas noraidīts. Būdž 40, 44 par, pret, atturas, noraidīts. DV 5705 par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. Būdž 42, 30 jau ir iekļauts. Būdž 40, 46 par pret atturas noraidīts. DV 5706 par pret kas atturas, pieņemts. Budž 46, 37 jau ir iekļauts. Budž 40, 43 par, pret, atturas, noraidīts. Deve 57, 10 par pret, atturas, pieņemts. Budž 42, 31 jau ir iekļauts, tālāk ALDE 80, 84 un Budž 40, 36, abi šie grozījumi ir identiski, tie arī ir iekļauti, un tagad Budž 41, 13. Kas par? Kas pret? Atturas Izskatās, ka noraidīts. Vēlaties pārbaudīt, ne? Ne. DV 5712. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Būdž 41, 45, kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. Budž 40, 48. Kas ir par? Pret. Atturas. Grozījums noraidīts. Tālāk. Uh, Budž 40, 49. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Budž 40, 58, kas ir par? Pret. Atturas. Daudzi vairs neceļ rokas. Lūdzu, balsosim elektroniski par šo grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. Lūdzu, kolēģi, celiet rokas. 40, 54. Kas par? Pret. Kas atturas? Grozījums noraidīts. Budž 42, 61. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. Alde 80, 82, kas ir par pret, atturas, noraidīts, budž 42, 97 arī ir noraidīts, tālāk budž 42, 64, kas ir par pret, atturas, noraidīts. Alde 80, 73, kas ir par? pret, atturas, grozījums pieņemts. Budž 42, 98 jau ir iekļauts, tālāk. Budž 41, 44, kas par? Pret, atturas, noraidīts. Deve 57, 19, kas ir par? Pret, atturas pieņemts. S un D 71,40 ir identisks un arī pieņemts, un AFET 51,21, kas par pret atturas pieņemts. Un līdz ar to esam pabeiguši īsti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 Bien. Un changement technique est intervenu. Tagad mm, mūsu uh, balsošanas sarakstā ir uh, tehniski grozījumi izdarīti, un šī saraksts jums tiek arī tagad izdalīts, un uh, re referents apliecinās, ka tas ir tiešām tikai tehnisks grozījums un nevis grozījums pēc būtības. Uh, par maksājumiem um, pilotu projektu sarakstā un sagatavošanas pasākumu sarakstā. Mums, jums visiem šis dokuments ir izdalīts, un līdz ar to mēs varēsim balsot. Vai ir kādi komentāri? Uh, kas par? Paldies. Kas ir pret? Kas atturas? Šis saraksts ir apstiprināts. Tagad pārējām pie citām sadaļām. Un dodu vārdu Žerāram Deprē, kas ir referents par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti īsi gribu izteikties kad man uzticēja atbildību par citām sadaļām, es tiešām neiedomājos, ka tas būs tik interesanti un vispirms vēlos pateikties citām politiskām grupām par sadarbību pie parlamenta budžeta sagatavošanas. Es gribu atgādināt, ka vēl pirms vasaras atvaļinājumiem mēs vienojāmies un uh, plenārsēta apstiprināja palielināt parlamenta budžets par 1,6% vispārējā budžetā un vēl 15 miljonus plus uh, uh, speciālā budžetā droši, drošībai gan internetā, gan uh, ēkām. Ir paredzēts vairāk nekā 3 miljoni uh, Uh, amatiem jaunajam izveidotāju grupai un 3,5 miljoni līguma darbiniekiem politiskajām grupām. Kopā ir 6 miljoni 700 tūkstoši eiro palielinājums. Kopā ar citām politiskām grupām vienojoties mēs uh, mums izdevās šo palielinājumu kompensēt, un tādēļ jums iesniegtais parlamenta budžets ir tieši tādā pašā apjomā, kā tas tika ierosināts pirms vasaras atvaļinājuma, tātad 1,6% palielinājums parastiem izdevumiem un 15 miljonu palielinājums ārkārtas pasākumiem. Es pateicos visiem par atbalstu un sadarbību, kaut arī varbūt šis kompromiss nevienmēr atbilst manajam priekšstatiem. Tālāk par citām sadaļām es jau jūs informēju. Kopumā ar diviem izņēmumiem es ierosinu atjaunot komisijas priekšlikumu un divi izņēmumi ir Eiropas Savienības tiesa. Viens no tiem es uzskatu, ka jāpiešķir vairāk līdzekļu, jo palielinās tiesnešu skaits un tas izraisīs arī administratīvās kapacitātes palielināšanos un tādēļ ierosinu atjaunot paauglinot eh, Eiropas eh, Savienības tiesas pašas pieprasīto līdzekļu apjomu, jo man šķiet šis pieprasījums pilnībā pamatots. Un otrie, groz, otrais grozījums, ko es ierosinu, un tam nav vienbalsīga atbalsta, proti Eiropas ārējās darbības dienests. Eh, un es vēlreiz skaidroju, uh, Uh, savu priekšlikumu, un es to uzstāju pat varbūt uh, arī tādā gadījumā, ja es būšu vienīgais uh, atbalstītājs. Tātad EADD sākotnējais komisijas priekšlikums ierosināja palielināt finansēm par 5,1%. Padome piekrita 3,79% palielinājumam. Es analizēju visus šos līdzekļu pieprasījumus un uh, uh, ierosinu kompromisu šādā veidā. Pirmkārt, apstiprināt visu, kas attiec uz drošību un informācijas pārraidīja, kiberdrošību un kodēšanu, tātad apstiprināt Eiropas komisijas priekšlikumu. Un citās pozīcijās, un es minēšu piemēru. Tā kā ir uh, ļoti lieli atšķirības starp padomas un komisijas viedokli, tad es paredzēju izreikināt vidējo un palielināt par 4,6%. Tātad padoma uh, komisija pieprasa 5,1%, padomas piedāvā 3,79%. Un tā tad es ierosinu EADD piešķirtos līdzekļus palielināt par 4,6%. Kādēļ es šādu kompromisu piedāvāju, piemēram, attiecībā uz ēkām arī? Runājot par ēkām un ar tiem saistītajiem izdevumiem pēdējo divu gadu laikā ir pieaugums bijis aptuveni 70 miljoni Tātad būtībā divkārt tas ir pieaudzis šis apjoms pēdējo divu gadu laikā, un es nedomāju, ka pašreizējā situācijā ie, ieguldījumi ēkās ir Eiropas Savienības prioritāšu klāstā. Un tādēļ es uh, apstiprinu vēlreiz, ka es uh, atbalstu uh, šo kompromisu. Es nevēlos nevienu sodīt un eh, es ierosinu palielinājumu par 4,1% un mm, ne gluži atbalstu komisijas priekšlikumu, jo, manuprāt, tik liels palielinājums ir nepamatots. Otrs grozījums, kur arī ir uh, atšķirīgi viedokļi, es ierosinu noteiktus uh, līdzekļu apjomus ievietot rezervē, par to būs jābalso atsevišķi proti EADD pieprasītos līdzekļus delegācijas atvēršanai Irānā. To komisija atbalsta. Tātad eh, tas uh, ir uh, postenis, šie līdzekļi uh, Uh, ir paredzēti uh, delegācijas atvēršana Irānā, bet, bet ievietot šos līdzekļus rezervē. Ja mums ir darīšana ar diktatūru, ir, Irāna ir diktatūra, tad mums ir jābūt piesardzīgākiem savā uh, rīcībā. Un uh, manuprāt, arī um, ir arī, uh, jāievieto rezervē, uh, jo Irānai ir jāpild savas saistības saskaņā ar jūlijā panākto vienošanos. Tas nozīmē, ka uh, starptautiskai atomu enerģijas aģentūrai ir jākonstatē, ka Irāna tiešām ir pārtraukusi īstenot militāro kodolu programmu un saskaņā uh, ar vienošanos, tam ir jānotiek 2016. gadā. Un tādēļ mums ir jāsaņem no Irānas vārds iestādēm labas gribas apliecinājumu, pirms mēs varam uh, tālāk rīkoties. Un mēs nevaram atvērt, mēs varam atvērt nevaram atvērt šo delegāciju, tad, ja starptautiskā atoma enerģijas aģentūra konstatēs, ka Irāna nav pildījusi savas saistības. Nu, tādēļ mums ir vispirms jāsagaida no Irānas varas iestādēm, lai tās izpilda savas saistības. Un, Un tas arī viss. Es vēlos vēlreiz pateikties visām politiskām grupām par sadarbību. Es īpaši pateicos uh, vispārējām referentām par uh, citām sadaļām, par uh, labo sadarbību un uh, visai, uh, visiem komitejas referentiem un uh, grupas, es atvainojos maniem personiskiem darbiniekiem un komitejas darbiniekiem par veikumu. Lielas paldies, referents kungs. Paldies jums, paldies visiem, kas jums palīdzēja šai darbā. Mm, paldies par arī visu sniegto informāciju un visiem centieniem, ko jūs esat izrādījis. Un pateicoties jums, varējām kompensēt šīs pap, šos papildu izdevumus, kas saistīti ar jaunu grupu izveidi. Un uh, arī šo papildus izdevumu daļu, kas saistīta ar atalgojumu kontrakta aģentiem grupās. Un tālāk pavisam tādā personīgā kārtā gribētu teikt lūko. Parlamenta budžeta lēmēji vara, protams, lielā mērā var darboties tā, ka dod piemēru ar savu, pati ar savu darbību Eiropas parlamentam, un tāpēc mums kā budžeta komitejai šeit ir visai izšķirīgi loma spēlējama. Gribu izmantot šo iespēju, lai atgrieztos pie šādas domas pamatprincipa. Jūs esat darījis visu, kas bijis iespējams, lai iziet uz kompromisu, lai nonāktu pie kompromisu, un es apzinos, ka jums, protams, ir nācies arī no daudz kā atteikties, lai nonāktu pie šāda gala teksta. Nu, līdz ar to pārēsim pie balsošanas. Rubikungs, jūs vēlaties izteikties? Labi, lūdzu. Jā, ganz kurz. Ļoti lakoniski. Es gribēju pateikties referentam par šo veiksmīgo sadarbību un domāju, ka mēs arī atradām kompromisu. Eh, mēs, jo kurā gadījumā esam palikuši zem 20% attiecībā uz piekto kategoriju, pēdējo reizi nebija tik vienkārši vienoties par šo kategoriju. Mēs esam piedāvājuši ļoti taupīgu. Uh, budžetu, tāpat esam veicinājuši Eiropas demokrātiju un jaunā politiskā grupa, tur tā tad eh, būs 43 eh, jauni darbinieki un viņiem arī ir piešķirti līdzekļi, lai viņi varētu labāk darboties Eiropas līmenī, tas ir demokrātijas atbalsts, mums tas ir izdevies un arī ģenerāldirektors eh, ir tā tad attiecinājis arī uz viņiem, tātad eh, uz jaunās politiskās grupas līdzstrādniekiem to pašu dienesta līmeni, ko uz citiem, tas noteikti ir ļoti labi, un es vēl gribēju teikt, ka Eiropas Savienības tiesa, tātad, eh, ka tur ir nepieciešams vairāk tiesnešu, joprojām vēl nav gatava juridiskā bāze, un e, komitejai arī bija grūti par to vienoties, jo juridiskā pamata trūkums e, mums īstenībā lika nogaidīt atbildīgajām komitejām, vajadzēja to radīt, tādēļ ir šis e, budžeta grozījums vai vēlāk radies budžeta postenis. Un tas pats attiec arī uz ārlietu dienestu, ārējās darbības dienestā. Uh, gadījumā ārlietu komiteja teica, ka ir nepieciešama šī Irānas delegācija un nebija rezerves, un ņemot vērā krīzi Jemenā, uh, un arī e, šo kodolu programmu mums patiešām ir jābūt labi pārstāvētiem tur uz vietas, ir jābūt struktūrām Irānā, lai mēs varētu uz vietas arī sekot lēmumiem, kas tiek pieņemti. Un, diemžēl, es neesmu vienisprātis ar referentu šajā jomā. Uh, Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jābūt pārstāvētāji tur uz vietas, lai tā varētu arī a, palīdzēt īstenot pieņemtos lēmumus, un ETP a, vēlas lūgt atbalstu arī AFET komitejas vārdā, lai delegācija Irānā tiktu izveidota nekavējoties, jo jāsaka, ka šis konflikts starp reliģijām nāk tieši no šī apgabala Eiropas Savienībai, tur ir jābūt klātesoši priekšā, lai tā varētu ietekmēt arī notikumu gaitu. Mēs balsosim tādēļ pret referentu priekšlikumu šo naudu ievietot rezervē. Un visu beidzot. Es uzskatu, ka komisija ar mums sadarbojās ļoti, ļoti labi. Gribēju pateikties visiem, kas izrādīja šo labo sadarbības garu. Gribēju arī pateikties visiem, kas mums informēja un ceru, ka balsojums būs auglīgs. Paldies! Merci, ja ir d'autres. Euh? Lielas paldies. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Nē. Ļoti labi, nu tad ķeramies pie balsošanas. D'abord, sur. Euh, Pirmām kārtām. Par referentu vispārējo stratēģiju runājot tātad atjaunot budžeta projektu. Kas par? Paldies pret. Atturas. Neviens neaturas. Pieņems. Nu tad otrā sadaļa. Eiropadoma un padome. Blokā balsosim. Par 79, 58, 79, 59, 79, 60, 79, 61, 79, 62 līdz pat 79, 65. Kas par? Pret? Atturs. Noraidīts. Tālāk par rezervēm. 2000. gada postenis, 2000. postenis, lūk, 7709, budžets 4512, kas par? Pret? Atturs. Norēdīts. Tālāk. Ceturtā sadaļa. Eiropas kopiena tiesa. Blokā par šiem četriem grozījumiem 2200, 2002, 2203, 2205, kas par pret atturas. Šis grozījuma bloks ir pieņemts. Par rezervēm tū, postenī tūkstots Grēslas kundas grozījuma, kas par? Grēslas kundas pat par. Pret? Atturs Noraidīts. 4312 budžets par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Skatāju kļū. Beidzam balsot. Pieņemts. 17 par 15 pret. Tālāk. Budžets 4, 3, 15 par. Pret. Atturs. Noraidīts. Tālāk, referenta priekšlikums attiecībos ceturto sadaļu - Eiropas ārējās darbības dienests. Postens S661, budžets 2401 grozījums, tāpat arī postens 1220 un 2402 budžets grozījums blokā par pret atturas pieņemts. Tālāk atsevišķie balsojumi. FDD 7987. Mm, vairāk šeit balsojumi. Balsosim blokā. Sep, septiņ, visi šie grozījumi pēc kārtas, kas jūs sarakstos parādās kopā. Kas par? Pret? Atturs? Noraidīts. Citas piezīmes. 1004. postenis. Budžets 4605 par. Pret. Atturs. Noraidīts. Tālāk referents priekšlikuma attiecībā uz septīto sadaļu reģionu komiteju. Balsosim blokā par visiem šiem grozījumiem 2500, Mm, tad, tātad visi pēc kārtas, kā jūsu sarakstā parādās. Par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk atsevišķu balsojums arī dzen blokā par grozījumiem, kas sāks ar FDD 7996, um, tātad 95, 97, 98, 99, tātad pieci grozījumi kopā blokā. Nē, tālāk vēl aiziet nākamie, nākamajā lapusē 50, 51, 52, 53, 54, 55 par. Pret. Atturs. Noraidīts. Piezīmes. Postenis numur 1000. Budžets 490 par pret, atturs, noraidīts. Referenta priekšlikums attiecībā uz sadaļu desmit. Eiropas ārējās darbības dienests. Balsosim blokā par virkni grozījumiem sākot no div, budžets 2803 uz priekšu. Tad šeit ir arī mutiskie referenta grozījumi, virkne mutisko grozījumu līdz lapuses apakšai blokā. Par? Pret? Atturs Šie grozījumi ir noraidīti. Tālāk blokā par grozījumiem, patiem tika nobaltot afets, um, tie netika pieņemti, tātad afet 519, 22, 23, 24, 25, 26 par, par budžeta projektu atjaunošanu. Pret? Atturs? Pieņemts. Tālāk blokā par EFDD grozījumiem 56, tātad 8256 un tālāk turpmākiem. Un tā kā par at, referentu priekšlikumu jau nobalsos, tad šie atkrīt. Nonākam pie atsevišķiem balsojumiem atkal. Divos blokos. Pirmais bloks attiecas 85, 7, 8, 2, 5, 8, 8, 2, 5, 9, 8, 2, 6, 0. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk divu. Atvainojiet. Noraidīts. Tomēr noraidīts. Atvainojiet. Saka priekšsādātājs. Tālāk afet 5020 un afet 5021 par pret, atturs pieņemts. Un tālāk postens 2200, EKR 8210 par pret atturs norādīts. Tālāk. Trīs grozījumi blokā budžets 2802 ar mu, referenta mutisku grozījumu par pret atturs noraidīts. nous en venons. Līdz ar to nonākam pie pirmās sadaļas. Tātad tas ir parlamenta budžets. Pirmais bloks apakšbloks ir pieņemts. Otrais apakšbloks par. Kie kontr? Pret. Atturas. Pieņemts. Donc... Tātad pārējie grozījumi. Pārējiem pie grozījumiem, par ko ir atsevišķi balsojumi. Referentkungs jums, kas sakāms, es atvainojos. Domāju, nu, tā kā pieņemam šos divus pirmos blokus, tā esam līdz ar to apstiprinājuši visus kompromisus, tad varam varbūt blokā balsot par visiem šiem pārējiem, jo tie ir jānorāda, ņemot vairāk kompromisus pieņemts. Jūsu priekšlikums rada kādā, nezinu, protestu iebildumus, ne? Varam balsot blokā? Labi, jūsu saraksts ir jūsu priekšā, vai nu man tagad tie visi jums ir jānosauc, cerams, ka ne. Un tāpēc lūkšu jūs tagad balsot par šiem grozījumiem. Kas ir par? Paldies. K pret. Atturs. Noraidīts. Tālāk rezervas. Te ir grozījums bu budžets 4320 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Dernière liste de vote. Un pēdējais balsojumu saraksts maksājumi. Sur les paiements, nous... Tātad maksājumi. Pirmais apakšbloks. Balsojam par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais apakšbloks par. Pret atturas pieņemts. Līdz ar to nonākam pie atsevišķajiem balsojumiem. Pirmais grozījums e FDD 7850 par. Pret. Atturs. Noraidīts. E FDD 7976 par. Pret. Atturs. Noradīts. FDD 7977 par. Pret. Atturas. Noradīts. Budžets 4110 ir atsaukts. Līdz ar to esam nos pabeiguši balsošanu par šo sarakstu. Nu tad kopējais balsojums. peut espérer que la conciliation. Nu, cerēsim, ka samierināšanās process norisināsies tikpat veiksmīgi un ar tādu pašu pretimnākšanu no visām pusēm kā šobrīd. Jo tikai tad mēs arī varēsim saprast, cik ļoti liela ir šī mūsu konkrētā darba pievienotā vērtība. Un par to mums būs, protams, iespēja vēl apspriesties. Un tāpēc Tālāk ķeramies atkal pie darba kārtības un darba kārtības citiem jautājumiem. Bet varbūt vēl pirms tam tomēr vēlas, ko nebūtu saka referents Fernandes kungs, jūs vēlaties ko teikt? Paldies Es gribēju paust savu gandarījumu par procedūras norisi. vēlējos pateikties visiem ēnu referentiem, visiem grupu koordinatoriem, sekretariātam, visiem asistentiem, protams, arī priekšsēdētāju kungam. Gatavojot šo priekšlikumu, mēs eh, teicām, ka jābūt eh, samierināšanai, tā tad ir jāņem vērā gan mūsu vajadzības, gan arī uh, stingrā budžeta procedūra, disciplīna. Īstenībā tagad uh, budžets atbilst uh, tiem izaicinājumiem, kas mums ir jāpievārē. Mēs te runājam par bēgļiem, migrantu krīzi. Mēs to nekavējoties nospraudām kā mūsu prioritāti. Te ir paredzēti papildus divi miljārdi piedāvātajai komisijas tāmei. Mēs runājam par uh, patiešām ārkārtas situāciju. Programmas tādēļ ir uh, jāstiprina, ir jādomā arī par nodarbinātību jauniešiem. Mēs runājam arī par saistībām. Uh, kas mums ir jāievēro saskaņā ar DFS. Arī uh, jāpiedāvā vairāk līdzekļu apvārsnim 2020 un arī jaunajam mehānismam ir arī uh, krīze piensaimniecības sektorā. Mēs esam piedāvājuši vairāk līdzekļu, lai varētu palīdzēt piensaimniekiem. Tas ir iekļauts mūsu priekšlikumā. Un tagad ir uh, jāpaskatās, vai padome uh, patiešām pildīs doto solījumu, vai tā uh, pāries no tikpat skaistiem vārdiem pie tikpat skaistiem darbiem. Tā tad ne tikai ir kaut kas jāsasola, jārunā skaista valoda, ir tas patiešām arī jāizteno. Ja runājam par maksām apropriācijām, mēs esam prasījuši, eh, lai patiešām tiktu īstenot tas, kas ir solīts, padomu nedrīkst atkāpties no tā. Un ir jābūt eh, konsensusam, padomē, Eiropas Savienībai ir nekavējoties jārēģē uz notiekošo, ņemot vērā ārkārtas notikumus, kas skar mūs visus Tādēļ mums ir jābūt pietiekami elastīgiem, jāizmanto elastības mehānisms, lai eh, budžets atbilstu šiem izaicinājumiem un ārkārtas notikumiem ir nepieciešams papildus finansējums. Un to no mums prasa arī Eiropas pilsoņi. Paldies! Merci! Lielas paldies! Nu, lūk, jā, tas arī būs tāds visai iedvesmojošs moments Cerēsim tiešām, ka samierināšanās process norisināsies, ministri ieradīsies daudzskaitlīgi un varēs izdarīt dialogu nu, starp visām dalību valstu izpildvarām un, protams, Eiropas parlamentu. Un turpmākajos mēnešos es tiešām gribētu cerēt, ka varēsim uzaicināt ministrus uh, šeit pie sevis, ja to nav iespējams, nu, viņus tā sazvanīt, uzrunāt, tad vismaz, lai viņi runā ar mums šeit. Ir vajadzīgs visai tiešas un konkrētas attiecības ar budžetu lēmēju iestādi, citādi mēs dzīvojam kaut kādos teorētiskos vingrinājumos. Nu, ir jau labi, kad esam tā paši savā lokā, nobalsojam viss kārtībā un, un tam līdzīgi Bet tajā brīdī, kad nonākam pie samierināšanās procesa vai triloga, jo parasti nu, atcerēsimies, kā tas notiek, ar samierināšanās procesu neizdodas vēl nekā, nepie kā nonākt, tad eh, rodas grūtības. Es atceros pirms gada, kā tas notika, kad Iezabalkungs nu, lika priekšā grozījums tā tālāk ar lielu pārliecību, bet no tā visa pāri palika čiks. Un nav viegli būt budžeta komitejas dalībniekam šādos mirkļos. Ir tādi brīži, kad jūtam gandarījumu, bet ir arī citādi. Un tāpēc jārīkos ar pārliecību. Deprēkungs, varbūt jums ir kādi komentāri vēl piemitinām pie visu, ko, kas te notika. Paldies, pavisam īsi. Piekrītu tam, ko jūs teicāt par cerībām, jo cerības, cerības, cerības cerēsim, ka ministri tiešām lielā skaitā sēdīsies pie samierināšanās sarunu galda, bet, nu, baidos, ka šīs jūsu cerības diez vai piepildīsies dzīvē. Piekrītu arī tam, ko teica kolēģis Jose Fernandes par šī budžeta prioritātēm. Domāju, ka mēs esam ļoti labi pastrādājuši pie tām. Un tāpat laikām gribu paust nu, tādu nedēļu bažīgu noti šeit komitejā. Finanšu plāns veido ietvaru, kas jau ir visai ierobežojuši parlamentam un komisijai. Un ja mēs vēl vairāk šai komitejā ne, samazināsim šīs izvēles, neatjaunot komisijas sākotnējo budžeta projektu, neuzklausot komisijas priekšlikums, kad tā ierodas un lūdzu līdzekļu šeit, tad mums nebūs vairs šīs politiskās svirs. Un tāpēc es gribētu aicināt visas politiskās grupas pamatīgi pārdomāt par to, kādu politisku atbildību mums jāuzņemas iedzīvotāju priekšā. Mēs nevaram šeit būt tikai kaut kā tāda pagaidu aģentūra, kas eh, pašos pamatos neskata komisijas priekšlikumus. Nu, man šķiet, ka daudzi šeit ir tā atkāpšies no šiem pamatprincipiem, un tas nav, nav pareizi. Priekšsādātājs turpina. Nu, gan kā priekšsādātājs, gan tīri personīgi, es jāsaka piekrītu, ko zem Manuela novērojumiem un arī Žerāra teiktajiem. Bet man šķiet, ka visa budžeta komiteja tomēr nu, mums jārīkojas tā, ka mēs neiegrimstam kaut kādā pašapmierinātībā, un tas attiec gan uz grupu pārstāvjiem, gan uz komisiju, gan padomi. Mēs neizdarīsim nekādu labo darbu, ja mēs vienkārši tagad atslāpsim. Nē, mums vienkārši laik pa laikam tīri budžeta ziņā ir jāpārgrupējas. Esam taču ievēlēti, lai strādātu pilsoņu labā. Un tāpēc mums ir jābūt spējīgiem arī pilsoņiem pēc tam izskaidrot, ko tad mēs šeit darām un ko varam darīt labāk. Un mums ir jāsaprot, ka nevienā brīdī nedrīkstam iet vieglāko ceļu. Nu, tikai tāpēc, ka tas lūk tā ir un galā tik un tā pie tā nonāksim. Nē, tā nedrīkstam rīkoties. Budžeta komiteja nedrīkst būt tikai tāda, nezinu, telpa, kur te pasēžam. Nē, mums ir jāstrādā. Nu, lūk visam turpmākajam sekosim līdz, protams, ar lielu interesi. Nu tā, pāriesim pie piektā darba kārtības punkta. Nē, Rubikungs, jūs vēlēties ko nebūt teikt. Cicinda. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka jūs visi ļoti labi atspoguļojāt un, eh, ja runājam par trilogu, mm, samierināšanās procedūru, vajadzētu uh, parūpēties par to, lai prezidējošās valsts uh, finanšu ministrs patiešām būtu klātesošs. Mums vajadzētu varbūt sagatavot vēstuli, proti, uh, kur mēs teiktu, ka mēs ļoti uzmanīgi sēkosim, vai finiš, finanšu ministrs vienmēr piedalīsies visās sēdēs Un es gribēju teikt, ka parlaments būs gatavs diskutēt par to visu tikai tad, ja piedalīsies priekšsēdētājs, viņam pašam ir jālēm, vai viņš ieradīsies vai nē. Vismaz tā mēs priekš, padomas priekšsēdētāji būsim uzaicinājuši, un mums nevajadzētu tad arī, piemēram, liek tērēt laiku. Es domāju, ka tā ir vienīgā procedūra, lai viņš varētu ierasties uz sarunām, un ir vēl kāds variants, eh, proti vajadzētu parūpēties, lai sarunas notiktu pēc iespējas vairāk tieši parlamentā. Es lūgtu administrāciju tātad eh, ar prezidentūru kopā parūpēties par visu organizatorisko pusi, lai sarunas varētu organizēt šeit, eh, lai mēs varētu izrādīt arī viesmīlību padomēji jo mēs vēlamies, lai sarunas noritētu tādā patiešām labvēlīgā gaisotnē, un ja tās notiks uh, parlamentā, tas patiešām būs saskaņā ar procedūru, un mēs varēsim arī piedalīties protokolu veidošanā un varēsim pateikt, kurās zālēs notiks šīs sarunas un kādā veidā domāju, ka jūsu uh, kā komitejas priekšsēdētāja pozīcijas un kā protokola vadītāja pozīcijas tas patiešām uh, nozīmīgi spēcinātu. Un mums vajadzētu arī patiešām raudzīties, lai parlaments uh, tiktu uzskatīts par nopietnu sarunu partneri, jo tās ir arī mūsu kapacitātes. Paldies! Merci. Paldies! es esmu, es uzklausu jūs, jā, un pilnībā arī piekrītu šim jūs paustajām vēlmēm. No 1. jūlija, no brīža, kad pie varas grožiem ķērusies Luksemburgas prezidentūra, ministru padomē finanšu ministrs, Luksemburgas finanšu ministrs ir izrādījies visai, nu, tāds vērīgs un um, ir piedalījies arī pats, tieši pats virknē trialogu. Un savukārt viņa priekšlikumu un solījumu izklausījās visai daudz sološi Nu, cerēsim, ka tā tas arī būs, un, nu, šī viņa solījuma nesīs arī augļus. Katrā ziņā es viņam vēl arī atgādināšu par šīm uzņemtajām saistībām. Nu, es domāju, jā, ka diez vai būs tā, ka viņš atsūt, nevar jau zināt, vai ko viņš atsūtīs beigās uz trialogu, protams. Bet, nu, mēs vēlamies, lai padome ir labi pārstāvēta un teikt pārstāvētā visaugstākajā līmenī. Nu, tā tad. Tālāk došu vārdu Jensam Geijeram, Lai viņš mums pastāst par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu, tas ir Vācijas pieteikums. Nē, Tarāna kungs, jūs bija kas sakams? Ļoti lakoniski mēs nevaram nosūtīt savus uh, asistentus, jo viņiem netika paaugstinātas algas. Nu, varbūt tad mums ir jāizmanto šīs tukšā uh, krēsla princips tā vietā. Moi, je veux témoigner de leur dé... Jā. Nu, varu gan teikt, ka, nu, asistenti ir visai lieliski, mums viņi dara visu, arī šajā budžeta grūtību laikā. Un nedrīkstam novērtēt viņu darba spēju par zemu, un nedrīkstam, protams, arī novērtēt par zemu pašreizējo situāciju ar budžetu. Vairs neviens tātad nevēlas izteikties par iepriekšējo balsojumu, saprotu, ka nē, tātad par 2016. gada budžetu, līdz ar to, e, nu, nonākam pie vairākiem citiem darba kārtības punktiem, kas saistīti ar Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu. Pirmām kārtām Adam Opel, Vācijas pieteikums, Jensam Gairam vārds. Nē? Pas d'observation particulière, puisque nous avait présenté son rapport lors de la précédente réunion. Alors... Ah, nē, jūs jau likāt priekšā iepriekšējā sanāksmē šo ziņojumu. Nu, tad mums ir virkne grozījumu, kas trešais grozījums par. Varbūt balsosim blokā par visiem grozījumiem. Visi Empel komitejas grozījumi, vairāki grozījumi no Nieriedas kundzes Nu, tātad par MPU komitejas grozījumiem. To ir kopā septiņi, no trešā līdz devītam blokā balsosim par. Pret. Atturs. Pieņemts. Tālāk otrais par. Pret atturs norādīts. Pirmais par, pret, atturs norādīts. Un tad par tekstu kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Kolmēl ir problēma? Jums, Komarkungs, nav kartiņas līdz. Labi, mēs ņemsim vērā jūsu nostāju. Beidzam balsot. Pieņemts. 23 balsis par, 6 pret, 7 pret un 4 atturējās. Labi. Nous en venons Nonākam tālāk pie nākamā darba kārtības punkta, atkal Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana, Beļģijas lieta. Forts, Beļģija, Rūbīgi kungs ir referents. Viņš nelūdz vārdu, jūs vēlaties teikt kaut ko. Lūdzu. Ganz kurz, ich möchte. Ļoti īsi gribēju lūgt Eiropas komisiju Eh, ja runājam par globalizācijas fondu, īpaši raudzīties uz to, ja, piemēram, migranti un bēgļi ir radījuši jaunu problemātiku Eiropā, tad komisija varētu padomāt arī šeit, eh, kā pie, mm, pievērst vairāk uzmanības globalizācijas fondam un to vairāk akcentēt. Mēs sagaidām jaunas priekšlikums no komisijas. Paldies! Jā, nu kas ir skaidrs, protams, ka imigrācija ir tiešām saistīta ar globalizāciju, un mēs sākām apzināties, ar kādiem izaicinājumiem mums nāksies saskarties nākotnē uzņemšanas nosacījumi dažādās valstīs, cik ilgā termiņā viņi drīkstēs strādāt vai nē, tas viss būtu jāharmonizē Eiropas līmenī. Tagad balsosim. Ceturtais grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Piektais grozījums, kas jau ir iekļauts tajā, par ko nobalsojam. Tagad sestais. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Septītais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Astotais par. Pret atturas pieņemts. Devītais par pret. Es eh, redzu, ka daudzi deputāti nepiedalās balsošanā. Varbūt mums vajadzētu tagad personāli vai elektroniski nobalsot par devīto grozījumu. Neuf. Skrutin ir ouvert. Sākam balsot. Devītais grozījums. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts 27 par, pret 4. Es tiešām neredzēju, ka 27 rokas būtu pacelts. Desmitais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 11. par pret atturas pieņemts 12. par Es aizliegšu izmantot planšetdators tiešām. Tātad, kas pret atturas pieņemts 13. par pret Labi, pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13 pār 18 pret 1 atturās. Otrais grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Trešais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Un tagad pār tekstu kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Kopumā pieņemts ar 26 valstīm par 7 pret un viens deputāts atturējās. Turpinām izskatīt izskatīt uh, globalizācijas pielāgošanas fondu, Al Itālija lieta, uh, Vānas kundzes ziņojums, arī viņa nevēlas uzstāties. Trešais Ašvorta kunga grozījums pār pret atturas Tātad, kas ir par trešo grozījumu? Kas pret? Atturas noraidīts. Ceturtais, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. Piektais grozījums, kas par? Pret Nu, labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Komākungs, vai jūs esat par vai pret? Tātad 19 pār, 11 pret, 4 atturās. Pieņēmts. Tas bija piektais grozījums. Tagad sastais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais par. Pret. Atturas. Pieņemts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 Lūdzu, cēliet rokas, kolēģi. Nu, kurš ir par 12. grozījumu? Paldies, kas pret? Kas atturas? Pieņēmts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais, kas par, pret pret atturas noraidīts. Un tagad par šo dokumentu kopumā personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pār 7 pret 1 atturas. Atvainojiet, priekšsēdētāji, es gribēju uh, runāt par to, ka manā dokumentu mapē grozījumu teksti nebija iekļauti, bija tikai uh, šis ziņojums Es eh, balsoju par grozījumiem, eh, par kuriem eh, man nebija informācijas. Es gribēju tikai aizrādīt, ka mūsu dokumentu mapas nebija kārtībā. Priekšsēdētājs jau no vakardienas pēcpusdienas mēs taču balsējam par grozījumiem, kuru saturs mums ir zināms. Bet nu šeit nav aizliegt sagatavot pilnu dokumentu kopumu. Priekšstādātājs viss tika izsūtīts pa ēpastu. Tagad pārējām pie Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada. Un šeit mums ir arī virkne grozījumu uh, referents tam nekas nav piebilstams, eh, jo viss jau tika izrunāts iepriekšējā sēdē. Tagad septītais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Astotais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas pieņemts desmitais, kas par pret atturas noraidīts. 11. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 12. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 13. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 15. par pret atturas noraidīts. 16. grozījums par pret pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 16. grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts tātad 19 par pret 13 divi atturās. 17. grozījums tas par pret atturs noraidīts. 18. grozījums par pret atturas noraidīts. 19. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 20. grozījums par pret atturas noraidīts. 21. par pret pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski par 21. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balstot. Grozījums ir noraidīts. 11 bija pār, 21 bija pret un viens atturējās. 22 bija pret, jā. 22. grozījums par. 22. grozījums, kas ir par pret atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, noraidīts. 24. par, pret, atturas, noraidīts. 25. par, 25. grozījums pret, atturas, pieņēmts. 26. par, pret, atturas, pieņemts. 27. par, pret, atturas, noraidīts. 28. par, Balsojam vēlreiz elektroniski par 27. grozījumu. Sākam balsot. Skatāj klū. Beidzam balsot. Noraidīts. 17 bija pret, 12 pret. 28. par. pret Pārbaudīsim, kāds ir rezultāts. Balsojam elektroniski. 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņēmts. 18 pār 7, 16 pret. 29. grozījums par pret. Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts 18 pār 14 pret 1 atturās. 13. Es atvainojos 30. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 31. grozījums, kas par pret Balsojam elektroniski par 31. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22 bija pret, 11 par.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 Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim rezultātu, balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24 pret un 8 par. 35. grozījums par pret atturas noraidīts 38. par pret atturas noraidīts 37. par pret atturas noraidīts apsvērumi pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Trešais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19 pret, 13 par. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Piektais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sestais grozījums par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski, sākam balsot. Sestais, tātad balsojam par sesto grozījumu. Beidzam balsot. Grozījums pieņēmts 21 par 12 pret. Un tagad par šo dokumentu kopumā balsojam personisks balsojums, sākam balsot. Leskut. Beidzam balsot. Pieņemts uh, 21 balsts par, 13 pret. Pārējām pie 8a ziņojuma par sesto budžeta grozījumu 2015. gada budžetā. Gardijā Zabalas kundze, vai jums ir kas ko teikt, vai varam pāriet pie balsošanas? Komentāru nav, tātad varam balsot elektroniski. Sākam balsot. Le scrutin est clos. Beidzam balsot. Pieņemts 30 valstis pār, 2 pret, 1 deputāts atturās. Tagad dodu vārdu Holmajers kundzei. Nē, es atvainojos. Pārvietojumu pieprasījumi. Gardie Zabalas kundze, vai jums ir kas sakāms par līdzekļu pārvietojumiem, kas izriet no balsojumiem par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu? Tātad mums jābalso. Balst, eh, tas ir elektronisks balsojums. Sākam balsot. Le scrutin. Beidzam balsot. Ir apstiprināts šis sastais budžeta grozījums. 25 pār un 6 pret. Tagad 2015. gada budžets, cit, e, citas iedaļas vārds Homērs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, man šodien ir visai maz sakāmā, tā tad e, transfērs ombudam mums lūdza, lai no tās pozīcijas, kas ir paredzēta tulkojumiem, tiek paņemti 44 tūkstoši un um, darbs ar sabiedrību 33 um, tūkstoši, tātad um, par 75 tūkstošiem mazāk ombuds vēlas, lai papildus tiktu attīstītas um, uh, interneta jomas, interneta pakalpojumi, tātad 39 tūkstoši un 30 tūkstoši ir paredzēti uh, personāla pieņemšanai darbā. Tātad šeit ir uh, teikts par IT jomu un valodām, lai varētu cilvēks izglītot šajās jomās 5000 ceļojumiem tiem kandidātiem, kas tiek aicināti uz intervijām. Ja, piemēram, ir e, kādas vakances un tūkstoši eiro, lai uh, ombuds varētu uzlabot savas valodas zināšanas, nu mēs negribam nekādā veidā to aizkavēt un es lūgtu balsot par šo transferu. Oder die Ombudsfrau, muss man sagen. Eh? Jā, ja pat objektīvi. Ja nav nekādu iebildumu pret šo ierosinājumu, nevienam nav nekādu iebildumu, tad eh, pat nav jābalso. Līdz ar to esam izsmēluši mūsu darba kārtību. Gribu jūs informēt, ka mūsu nākamā sanāksme notiks rīt 11. un pie mums ieradīsies komisāri Georgieva. Līdz ar to 7. oktobras sēde nenotiks, jo tā nav ko izskatīt, un nākamā sanāksmes notiks uh, Briselē 12. un 13. oktobrī. Vai kāds vēlas runāt par dažādiem jautājumiem? Neviens nevēlas uzstāties. Bah, il est clair que ce qui était prévu cet après-midi. Ir skaidrs, ka uh, darba kārtība, kas bija paredzēta šai pēcpusdienai un rīt rītam, jau ir izskatīta. Uh, Līdz ar to es pasludinu šo sēdi par slēgtu, un tagad būs desmit minūšu pārtraukums, lai zālē varētu sapulcēties koordinātori, un 11. šeit notiks koordinātoru sanāksme.